proti jautājums, uz kur ir jāatbild mutiski. Jautājums veltīts komisijai, kas ir sociālais 3A reitings? Vispirms dod vārdu šī jautājuma autoram Hendel kungam 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sociālā situācija Eiropā pēc iespējas ātrāk pieprasa 3A sociālo reitingu. Tas nav apšaubāms un izskatās, ka arī komisija to ir sapratusi. Ik viens to zina, ka Eiropā vēl joprojām pastāv ļoti augsts bezdarba līmenis, kaut arī tas mazliet mazinās, taču tas ir oficiālais bezdarbs. Ir nepieņēmams jauniešu bezdarbs ne tikai tā devētajās krīzes valstīs. Pastāv tāda situācija, kur nabadzības līmenis ir sasņēmis tādus apmērus, kur viena ceturtā daļa Eiropas iedzīvotāji dzīvo no zem OECD nabadzības slieksni. Mēs, prie... mēs radām jaunas darba vietas, taču parasti tās ir bīstamas darba vietas. Izskatās, ka to visu beidzot komisija ir sapratusi un piedāvā iniciatīvu par sociālo 3A. 2014. gada oktobrī eh, Junker kungs eh, jau ambiciozi paziņoja par šo eh, projektu. Pat piecu priekšsēdētāju ziņojums saistībā ar Eiropas ekonomiskās materiālās savienības izveidas pabeigšanu vēlas pievērst lielāku uzmanību sociālai nodarbinātības jomai. Nodarbinātības sociālas politikas veselības patērētā tiesība aizsardzības padoma 15. gadā arī pieņēma secinājumus, kur tiek citēts, ka pilnībā ir jāizmanto sociālās pārvaldības iespējas, lai apzinātu un izsnātu galvenos kopējos sociālās un nodarbinātības uzdevumus un tendences nolūkā sasniegt kopējos nodarbinātības sociālos mērķus, tostarp programmas Eiropa 2020 mērķus. Tie visi ir vārdi, kurus es atzīstu, un arī komisijā nepastāv diskusijas par to, ka saistībā ar sociālo jautājumu Eiropā nepastāv viens un džen tāds visaptverošs risinājums. Taču komisija nav piedāvājusi neko konkrētu, nekādus struktūrētus priekšlikumus par šo 3A sociālo reitingu. Saziņa un dažādi paziņojumi no komisijas puses pastāv, taču, dargo komisārs Taisens kundze, uh, šodien piedāvātā strukturētā informācija mani nepadara gudrāku. Šeit pārāk daudz kā trūkst, šeit ir pārāk daudz tādu vispārīgu teikumu, kurus varētu parakstīt ik viens no mums šajā parlamentā, taču nav pateikts nekas konkrēts par to, kas notiks. Pirmkārt, kā tad komisija nodefinē šo 3A sociālo reitingu Eiropai? Runātājiem izslēdzies mikrofons. Otkārt, kas ir šīs konkrētās detaļas koncepcijai, kādas ir sastādājas, kādi mērķi, treškārt, kas ir esošie un jaunie mehānismi un procedūras un indikatori un izmērami pasākumi gan Eiropas semestra ietvaros, gan ārpus tā, lai īstenot šos mērķus. Ceturtkārt, kā šie instrumenti tiks izmantoti? Pietkārt, kāds ir laika grafiks? šādam sociālajam 3A reitingam. Un seškārt, kā mēs varam panākt labāku sociālo konverģenci uz augšu, balstoties uz vienotiem augsta līmeņa standartiem. Šie visi jautājumi, kas parādās, taču tie nav vienīgie, kādas reformas un likumus komisija vēlas veicināt gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, lai mums būtu augstāka sociālā konverģenti. Astotkārt, kā tad vispār var pārbaudīt panākumus šajās jomās? Un noslēgumā, kā komisija vēlas izveidot šādu sociālo 3A reitingu visai Eiropas Savienībai, nevis tikai ekonomiskajai un monetārajai savienībai? Vai tad mēs neradīsim tādu divu ātrumu Eiropas sociālā jomā tādējādi? Šie visi ir jautājumi, uz kuriem jāatrod atbildes, un noslēgumā vēlos skaidri pateikt to, ka, manuprāt, sociālā situācija ir pats prioritārākais jautājums, būtiskākais jautājums kopīgai solidārai Eiropai. Tādēļ mums nav laika līdz 2017. gada martam Mums nav laika nogaidīt balto grāmatu, nē, jau tagad ir nepieciešami skaidri soļi daudz spēcīgāk sociālās Eiropas virzienā. Paldies par uzmanību. Paldies. Komisārs Kunz, Tīsens Kunz, lūdzu vārds jums tagad. Paldies priekšstādātāji, godātie deputāti. Tik tiešām pir, kopš pirmās dienas šajā, tā, šīs komisijas galvenais mērķis ir bijis radīt uh, Eiropu, kas eh, ar sociālo 3A reitingu, un manā nemazāko šaubu, ka tās ir ambīcijas un saistības, eh, kas liecina par to, ka ekonomiskā un sociālā situācijas uzlabošana uh, iet roku rokā. Te ir runa par sociālo modeli un mūsu sociālās tirkus ekonomikas uh, uzlabošanu. Manā skatījumā 3A reitings Eiropā būs, ja mums būs līdzsvarots ceļš, kas novedīs pie kvalitatīvu darbietu radīšanu un pavērs iespējas un aizsardzību visiem iedzīvotājiem visu dzīves ciklā. Komisija par pamatu mūsu darba kārtībā ir likusi taisnīgumu un tikai nodrošinot, lai labāk integrētas politikas joms ņemtu vērā sociālos aspektus. Komisija ir jau spērus konkrēts soļus, lai garantētu, ka Eiropa būtu pelnījusi šādu 3A reitingu. Uh, Mēs esam padziļinājuši analīzi par eh, nodarbinātības un sociālajiem rādītājiem un eh, stiprinām mūsu sociālos partnerus Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Esam veikuši ietekmes novērtējumu, atbalstam arī jauno atbalstu programmu Grieķijai, atbalstam eh, dalību valsts par reintegrāciju par ilgtermiņu bezdarbnieku reintegrāciju darba tirgu, kas tika pieņemta februārī. Uh, Mēs esam ierosinājuši un padomu to ir atbalstījusi īstenot uh, plānu attiecībā uz jauniešu bezdarba samazināšanu, un uh, viens miljards eiro tiks uh, veltīts šiem projektiem. Un tādējādi šī jauniešu bezdarba apkarošanas programma tiešām varēs veiksmīgi sākties. Mēs arī dosim lielākas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, Mēs esam nesen, izve, nesen izveidotā Eiropas platforma palīdzēs visā Eiropā radīt labākus darba apstākļus. Juras regula patvieglos darba meklētājiem paplašināt iespējas meklēt darbu citās dalību valstīs un arī at atvieglos uh, brīvu darba spēku kustību. Un vēl šodien mēs um, pieņēmām arī uh, šo te darbinieku nosūtīšanas direktīvas priekšlikumu, par ko mēs runājām. Un vēl mums ir daudz darba 2016. gadam mm, ieplānots. Mēs gribam runāt par dzīves un darba, darba un dzīves saskaņošanu gan vīriešiem, gan sieviešiem. Ir arī citi plāni pavasarim. Un vēl mēs gribam izvērst 24 četras veselības un darba aizsardzības direktīvas. Un arī par karcinogenām vielām būs priekšlikums pirms decembra. Līdzsakus visām šīm konkrētajām iniciatīvām mēs šodien arī uzsākām ļoti plašu konsultēšanos par pirmo konkrēto e, e, Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Un Junker kungs jau par šo iniciatīvu runāja pagājušajā gadu septembrī. Uh, Mēs esam plānojuši aptaujāt visas iencerās puses, konsultēties ar valstu parlamentiem, protams, iesaistīsim Eiropas parlamentu, un es aicinu jūs visus piedalīties šajā diskusijā. Es aicinu arī paust parlamenta pozīciju. Mēs aicināsim sociālos partnerus gan Eiropas līmenī, gan nacionālā līmenī. Mēs aicināsim arī pilsonisko sabiedrību piedalīties šajā diskusijā caur sociālo tiesību pīlāru mēs varam teikt, ka Eiropas sociālajās modelis ir tiešām veiksmes stāsts. Eiropas Savienība ir lielākā pasaules ekonomika un lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo saskaņā ar augstiem dzīves standartiem. Eiropas vērtībām ir, ir jau dziļa, gara pieredze. Un šīs tiesības ir nostiprinātas arī likumdošanas aktos, uh, Tomēr mums ir jāpārbauda, vai Eiropas sociālais no, modelis joprojām der savam nolūkam. Mums ir ilgtermiņa um, izaicinājumi, arī krīzes ietekme un ir laiks veikt realitātes pārbaudi, jāpārbauda uh, gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu politikas, sociālā joma. Šeit ir ļoti daudz darba. Uh, un mums ir jādara tā, lai mūsu darbs saskanētu ar mērķiem 21. gadsimtam, un tas ir jau īpaši svarīgi Eirozonai. Mēs saprotam, ka lielā konverģence arī sociālajā un darba tirgus politika ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu ekonomikas izturību un lielāko stabilitāti tieši ekonomiskajai un monetārajai savienībai. Tāpēc arī sociālo tiesību pīlārs mm, būs svarīgākais balsts šai ziņā. Eiropas Savienība un dalībvalsts arī var piedalīties mm, šo tiesību nostiprināšanā. Godējumais priekšsēdētāji un Eh, godējumie deputāti, es esmu mm, pārliecināta, ka šis ceļš uz priekšu un mm, šī te trīskāršā A novērtējuma sociālajā ziņā sagatavošana ir ar patiesu izšķirīgu nozīmi, un mēs jau esam uzsākuši savas institūcijas, vairāk kā desmit, un mēs vēl esam uzsākuši arī kopīgu pārdomu periodu par to, kā mēs gribam, lai Eiropas sociālais modelis attīstās 21. gadsimtā, lai tas darbotos cilvēku tautu vārdā un labā, un lai būtu vienāds izaugsmas iespējas pilnīgi visiem. Un es aicinu visus vēlreiz iesaistīties šajā debatē. Esmu pārliecināta, ka jums ir daudz, ko teikt šai ziņā, un es esmu gatava ar jums strādāt kopā arī turpmāk. Paldies! Kazā un minūte šī 30 sekunde. Kazas kungs pusotras minūtes. Komisārs kundze, es atbalstu šīs iniciatīvas. Uh, Es domāju, ka šis iniciatīvs tiešām dod ieguldījumu cilvēku labklājībā, un šo konceptu noteikti varētu um, vēl attīstīt saskaņā ar Eiropas līgumiem. Eiropas Savienībai tiesības papildināt dalībvalstu darbus dažādos sektoros uh, kur runa ir par um, sociālo aizsardzību, sociālo drošību un darba apstākļiem. Tomēr, lai veiksmīgi darbotos šajā jomā, uh, mums ir jānodrošina sadarbības ar dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem kopā ar ļoti stingrām definīcijām. Mums ir jātiec uz mūsu mērķiem. Šeit varētu atcerēties, ka eh, kohēzijas politika arī ir ļoti svarīga konstruktīvai izaugsmai un ir arī ļoti svarīgi nodrošināt pozitīvu sociālo konverģenci. Es uzskatu, ka sociālie jautājumi jāintegrē ir eh, citās jomās. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnē pieļautās kļūdas. Šīs kļūdas ir radušās dēļ krīzes, un tas ir apdraudējis arī mūsu pilsoņu stāvokli. Iedzīvotā pilsoņu tiesība aizsardzība ir mūsu galvenais uzdevums, tāpēc es aicinu arī likt sociālos indikatorus Eiropas Savienības sociālās programmas uh, centrā. Un šo sociālos indikators vai rādītājs vajadzētu izmantot kā mehānismu, lai izvērtētu rīcības vajadzību. Paldies! Štainru kundze būs viens pusotras minūtes. Jā, paldies. Pēc komisijas priekšstādāja Junkera. Uh, un, un arī jūsu runām mēs daudz ko gaidījām no jums, bet pārāk maz kas ir noticis. Mazliet vairāk sociālā aspekta Eiropas pusgadā, piecu priekšsarētāju zināt, e, ziņojums, kas neatsakās no taupības. E, labi, tagad cīnāmies pret ilgtermiņu bezdarbu, beidzot esam sagaidījuši arī kāds iniciatīvas, bet ar tiem paziņojumiem, ko jūs tikko uh, E, paziņojāt, nu nezinu, vai mēs varam runāt par e, trīskāršo A sociālo reitingu, salīdzinot ar to, ko cilvēki Eiropā sagāja. Darba ņēmējiem jau ar to netiek palīdzēts. Arī ierobežošana uz eiro zonas valstīm neapkaro algu dempingu un sociālo dempingu. Ir jāliek uzsvars uz cīņu pret bezdarbu, uz nabadzības mazināšanu, uz uh, sociālās atstumtības mazināšanu. Mums, piemēram, nepieciešams uh, definīcija noteikti darba ņēmējiem, minimālos ieņa, ienākumus, sociālai partneri, nu, uztveriet lūdzu sociālā dialogu nopietnāk nekā līdz šim. Arī garantijas, tas ir viens no pasākumiem, kā apkarot nabadzību. Un eh, sociālais eh, trīskāršais A reitings Eiropai nozīmē, ka šie principi ir jānostiprina. Un sociālo pīlāru īstenošana ir nepieciešama un koordinēt, ir nepieciešams arī koordinēt sociālā sistēma. Paldies tālāk Gerikas kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsarētāji. Trīskāršais A banku sektorā ir eh, augstākais vērtējums. Eh, es atzinīgi vērtēju Žanklaudu Junkera ideju sociālā jomā izmantot šo jēdzienu. Tur tam ir īpaša nozīme. Mūsu tirgiem ir sociālais aspekts. Vācijā ir sociālā ekonomika. Sākumā tas ir tikai jēdziens, vēlāk jau tas var būt eh, par ikdienu Es tādēļ priecājos, ja, ka mēs Eiropas parlamentā izmantojam šo jēdzienu un nopietni diskutējam par to, kā šis sociālais trīskāršais A varētu izskatīties, kas tieši mums jādara, kas Eiropā jāmaina, lai tādus līmeni sasniegt. Es atbalstu šo diskusiju, vēlētos eh, iet tālāk nekā tikai cilvēku iesaistīšana un prasu sociālo taisnīgumu Eh, gan eh, tiem, kas ir vecāki, gan tie, kuriem nav bērnu, lai starp viņiem būtu vienlīdzība darba tirku. Paldies! Thank you and... Paldies! Tālāk uz divām minūtēm Kalvēšam Bonkungs. Mm, eh, gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, komisārs kundze. Mēs kaut kā vienmēr tiekamies vēl vakaros. Tad, kad eh, komisija nāk klajā ar jēdzieniem, viņiem ir vajadzētu nopietni uztvert šīs lietas. Vai tiešām bija absolūta nepieciešamība eh, noteikt, kas tieši tik domāts ar šo reitingu, vai tas ir tikai tāds reklāmas triks, kā saka? Jūs katrā ziņā esat spējusi pamatot šo izvēli. Mēs ceram, ka tas kļūs par simbolu sociālai Eiropai. Un tādējādi mēs varēsim glābt Eiropas Savienības pamata principus. bet eh, tas var arī novest eh, mūs pie tā, ka mēs sākam domāt tādās kategorijās kā trīskāršais A vai, vai divkāršais A vai A mīnus vai B plus vai C. Ir nepieciešams noteikt, eh, kāds ir prioritārais ceļš uz labāku sociālo Eiropu. Tā kā jūsu nostāja par nodarbinātību ir pilnīgi skaidra. Pirmai mērķim būtu jābūt pilnīgai nodarbinātībai, bet tā kā mēs to nevaram sasniegt, mums jācīnās vismaz pret nabadzību. Tāpat par studentiem, Erasmus, plus, piemēram. Un lūdzu, neaizmirstiet, ka strādājuša aizsardzība nav protekcionisms. Un cik ticama būs uh, komisija, ja tā runās par labāku sociālo Eiropu un tri, trīskāršo A reitingu, ja eh, tikko Eiropas Savienība ar Tuska sagatavoto dokumentu ir eh, piekāpusies Lielbritānijai. Cimers kundze, paldies! Priekšsētāji, komisārs kundze, kaut arī Vācijā un dažās citās dalību valstīs mēs pēdējos gados esam redzējuši ekonomikas attīstību. Nabadzība tomēr nav mazinājusies. Pēdējie ziņojumi liecina, ka nav tiešas vai skaidras saiknes starp ekonomisko attīstību un nodarbināto sociālo situāciju. Es tādēļ vēlos norādīt uz to, ka tāpat kā līdz šim mūsu galvenais uzdevums tajā, ko mēs Eh, varam darīt Eiropā, simt, tiem 132 miljoniem cilvēkiem Eiropā, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, piedāvāt cerību, piedāvāt risinājumu. Šobrīd eh, ir daudz plašāk jāskarās uz darba tirgu. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir konkrēti kritēriji, konkrētas izmērāmas lietas, izmērāmi kritēriji nabadzības apkarošanā. Un tad nepietiek, ja mēs runājam tikai par darba vietu izveidi, Mums ir vienlaikus jārunā par eh, minimālām algām, minimāliem ieņēmumiem. Nevar būt eh, tādas pensijas, kas noved nabadzībā. Nevar būt izvēles starp elastīgumu un drošību ir nepieciešams jau zināmais jēdziens elas drošība. Diemžēl nodarbinātība eh, pēdējā laikā daudz kur ir attīstījusies eh, nevēlamā virzienā un cilvēki strādā, bet ir nabadzīgi. Es aicinu jūs nerunāt par minimālām tiesībām, bet runājiet par pamattiesībām. Pasakiet skaidri, ka katram cilvēkam Eiropas Savienībā ir vienādas pamatiesības uz sociālo nodrošinājumu un dzīvi ārpus nabadzības. Paldies. Eh, man, protams, žēl atņemt jums mikrofonu tik svarīgā brīdī, bet eh, lūdzu pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika. Tālāk uz pusotru minūtu Lamberts kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Man jāatzīst, ka tad, kad dzirdējām par sociālo trīskāršo ādu, daži no mums sāka domāt, ka beidzot kaut kas eh, virzās uz priekšu sociālās Eiropas kontekstā. Uh, Un eh, mēs labi varam redzēt, ka lietas ir gājušas tālāk par IKP kā rādītāju izmantošanu. Un eh, tas arī maina veidu, kā mēs skatāmies uz lietām. Un mēs saprotam, ka sociālā Eiropa pēdējos gados smagi cieš. Parlaments ir ļoti skaidri izteicies par šo tematu. Es domāju, jūs, komisārs Kunz, to atceraties. Un Mēs nevaram samazināt eh, lietas pārāk daudz, tad tas eh, nobeigs to, ko mēs eh, cenšamies izaudzēt. Cerams, ka par sociālo pīlāru konsultācijas turpināsies un ceru, ka koncentrēsimies uz to, kā cīnīties ar aizvien pieaugušo nevienlīdzību. Ja mēs redzam to darba tirgu, kas paliek tukšāks, mazinās darba iespējas un esam saskārušies ar daudziem izaicinājumiem. Un es ceru, ka visās dalību valstīs būs konstruktīva iesaiste, bet es esmu no Lielbritānijas, līdz ar to tas man nav pats par sevi saprotams. Paskroties uz likumdošanas nā, eh, nākotni, izskatās, ka mēs runājam par tādu Eiropas kodolu un pārējo Eiropu ir nepieciešams strādāt pie vairākām eh, direktīvām eh, arī turpmāk, eh, pie kurām šobrīd notiek darbs, un tad mēs varēsim uzlabot situāciju Eiropā. Paldies, Žējas kundze. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze. Man jāatvainojas, bet mēs absolūti neesam pārliecināti par jūsu sacīto šajā diskusijā. Tas, ko mēs dzirdējām no Junkera kunga par šo jautājumu, nekas no tā visa nav īstenojies. Trīskāršā A reitings kā tāds marķējums Eiropai, vai tas vispār kaut ko nozīmē? Vai tas kaut ko ir palīdzējis sasniegt, apkarojot nabadzību? šos šausminošos apstākļus, kādos dzīvo miljoniem cilvēku Eiropā. Mēs runājam par nopietnām problēmām, mums ir nepieciešami nopietni risinājumi nabadzībai. Ir bijuši vairāki konkrēti priekšlikumi, bet nekas nav sasniegts īsti. Un tagad mēs nākam klajā ar šādu priekšlikumu, kas neko īsti nozīmē. Uh, Ko tas īsti nozīmē Spānijai, īrijai, citām valstīm, kas saskarās ar nopietnām sekām taupības pasākumiem? Tieši tā situācija ir pilnīgi dekonstruktīva un ir nepieciešama pasākuma, kas garantēs dzīvotspējīgu uh, risinājumu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Martēnkungs. Euh, euh, Priekšsēdētāji, kolēģi Zemers kundzi, mēs runājam par to, ka sociālais līdztekus ekonomiskam pielānam ir jākļūst par vienlīdzīgiem svarīgiem Eiropai. Bet ko, ko mēs varam teikt par mūsu iedzīvotāju vēlēšanām? Viņi kļūst par eiroskeptiskiem, un šis priekšlikums ierosina attīstīties divos virzienos, labāk nodrošināt sociālo attīstību, bet no otras puses arī arī dalībvalstis nevar pašas definēt savus plānus, lai nodrošinātu šo um, konverģenci. No otras puses, runājot par šo uh, sociālo dimensiju, sociāl, um, šajā semestrī ir iespējams runāt par um, sociāliem jautājumiem, bet tāpat laikam mēs runājam par eirozonu. Uh, Um, mums ir risks attīstīties Eiropai ar diviem ātrumiem. Um, mums jāskatās, lai tas nebūtu negatīvu ietekmi um, uz tirgu, jo šie augstākie e, sociālai standarti ir ļoti grūti savienojami ar mūsu politiku, kur mēs pieprasām, lai darba ražīgums būtu efektīvāks. Mums ir. Uh, arī budžeta jautājumi, un ir mazinās mūsu rādītāji kopš 2007. Eh, gada, un mēs varam nokļūt arī kroniskā nabadzībā. Paldies, Zarija Nopols kungs, pusotru minūtu lūdzu. Trīs A reitings Mēs parasti šādu reitingu piešķiram bankām un, e, un dažādām aģentūrām. Ko mēs saprotam ar sociālo 3A reitingu? Tie ir sociāli kritēriji un e, Eiropas pusgads šīs uh, e, elasta drošības idejas ir domātas nevis tāpēc, lai veicinātu sociālo taisnīgumu un sociālās garantijas Eiropā, bet gan lai aizsargātu lielos, lielās kompānijas. Grieķijas eh, komunistiskā partija ir konstējusi, ka mēs nedrīkstam neņemt vērā koplīguma, koplīgumos atrunātos momentus tie strādājošie, kurus neaizsargā nekādas sociālās garantijas, ņemsim par piemēru Grieķiju. Trešajā memorandumā Eiropas Savienība e, it kā piedāvā aģentūras pakalpojums, kas e, var nodrošināt sociālo drošumu, bet e, šobrīd Grieķijā darba ņēmēju tiesības netiek ievērotas vispār. Eiropas Savienības dalību valstis izmanto bēgļus kā lēto darba spēku. Tas ir pilnīgi nepieņēmami. Mums ir jātiek vaļā no šīs kapitāla kontrolas. Priekšsādātāji pārtrauc. Paldies, pusotru minūti. Tagad eh, Morāša Artjērskundze. Paldies, priekšsādātāji komisārs Kūndze 2014. gadā, ka eh, tas ir gads, kad mums komisija parlamentā paziņoja šo skaisto izteicienu un savu vēlēšanos eh, padarīt mm, Eiropu par sociālu Eiropu ar trīskāršo A reitingu. Uh, Uh, tad bija milzīgas cerības mums gan šeit, gan arī visiem Eiropas cilvēkiem. Un jūsu ceļa kartē, kur mums detalizēti klāstījāt, nu, kā tā liek mums rādīt katru dienu, lai panāktu šo mērķi. Um, bet um, e, cipars ir viegli uzlabot, bet mums uh, joprojām ir 9% Vidējais eh, bezdarbs Eiropā tas ir vairāk nekā ASV. Jauniešu bezdarbs ir 20%, tas ir arī ļoti problemātiski, vēl vairāk eh, citās valstīs, un tad 25, 25% eh, tās iedzīvotāji kategoriski, kas varētu ieslīgt nabadzībā. Un tad ir problēmas arī ar profesionālo dzīvi. Kā, ko mēs varam teikt? Pirmais solis šajā ziņā ir sociālais fonds. Tas ir arī garantijas jauniešiem un sociālie citi fondi. Uh, Un mēs ļoti ceram, ka tās programmas, par kurām jūs runājat, kā arī citas programmas, ļaus mums attīstīt šos rīkus tālāk un arī mobilizēt dalībvalstis minētā mērķa sasniegšanai, jo mums visiem kopā ir jācienās par, par sociālo Eiropu. Tā būs tāda Eiropa, kur ir darba vietas un arī aizsardzība katram iedzīvotājiem. Un paldies un strādāsim visi kopā. Un tagad eh, Ulfskūgs kundze pusotru minūtu. Eh, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, paldies, komisārs kundze, un es vēlētos pateikties arī visai komisijai kopumā par eh, sagatavoto iniciatīvu. Bet, protams, lai kaut ko izpildītu, mums būs vajadzīgs vēl daudz vairāk nekā tikai vārdi. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa tiešām būtu sociālā 3A reitinga kontinents, tad mums ir jādara kaut kas. Šoreiz um, galēji labējo spēku banku parādīšanās un tas viss bēgļu un migrācijas krīzē un arī ekonomiskajā krīzē viss ir vienā lielā mikslī. Sociālie partneri, kuri netiek iesaistīti procesos, lai atrisinātu šo šo problēmu. Mēs nevaram eh, tā tālāk dzīvot. Politiķi vieni paši ar to galā netiek. Un eh, es uzskatu, ka pēdējā gada pieredze to pilnīgi skaidri parādīja. Eurofond ir sagatavojusi ļoti interesantu ziņojumu, es to izlasīju, un runa iet par krīzes skartajām valstīm. Šīs krīzes skartās valstis tika ar pletni pērtas no trojkas puses, un tieši šīs valstis joprojām. Uh, slīks nabadzībā un grimst ar vien zemāk sociālajā purvā nekā pārējās. Tieši ekonomisms kā slimība ir sagrāvusi šīs krīzes skartās valstis. Es domāju, ka cilvēkiem sadarbojoties ar politiķiem, sadarbojoties ar arotbiedrībām, ir jāatgriež pie dzīvības cilvēku cerība. Paldies, Lope Fontaņa kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, komisārs kundze. Ir eh, pagājis pietiekami ilgs laiks, kopš mēs, kopš mēs iepazināmies ar Junkeru piedāvāto plānu un ar šo ideju sociālais 3A reitings. Bet um, man tomēr šķiet, ka deputāti tolaik vēl nesaprata, kas tad notiks, ko tas nozīmē. Tāpēc mēs vēlamies, lai būtu pilnīgi skaidra sociālā 3A reitinga definīcija. Šobrīd visu dalību valstu iedzīvotāji uz ekonomikas krīzes altāra upurē ārkārtīgi daudz. Ko mums darīt? Mums ir kaut kas jādara, lai mēs sakārtotu sabiedrības, pla, sabiedrības ēkā plaisas. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāstrādā daudz eh, rūpīgāk pie sociālajiem jautājumiem, sociālā drošība. Uh, Nākamais eh, Eiropas eh, pusgads. Pirmo reizi runā par sociālajiem indikatoriem. Tas nozīmē, ka mēs esam par to sākuši runāt, tas ir vērtējams atzinīgi, bet eh, ja vēlamies redzēt specifiskus indikātors, ar kuriem varētu izmērīt un pēc kuriem noteikt, kas tad notiek Eiropas sociālajā politikā, tad mums tāda ir jāizveido. Bet šobrīd mēs vēl joprojām esam tālu atpalikuši no Eiropa 2020 programmā ierakstītajos mērķos. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad viena minūte Jungērijus kundze. Paldies! Man uh, Europese arbeidsmarkt, als mensen twee banen nodig. Man ir trīs jautājumi. Kas ir paneiropas eh, darba tirgus, ja cilvēkiem vajadzīgi divi darbi, lai vispār rēķins varētu samaksāt? Šeit ir runa par sociālo palīdzību Spānijas jauniešiem, kas vēlas dibināt ģimenes un strādāt. Ko tas nozīmēs Bulgārijā, kur cilvēks strādā apģērbu ra ražotnē un pat nesaņem minimālo algu. Tie ir jautājumi, uz kuriem ir jākoncentrējas sociālajā pīlārā. Jābūt diskusijai par to, kā radīt tādu darbas, tir, darba tirgu, kas atbalstītu inovācijas, kas ir iekļaujošs, kas sniedz atbalstu tur, kur tas ir nepieciešams Jo ne visi ir 21 gadu veci un labākā, pie labākās veselības. Ir nepieciešams apkarot nabadzību, kā panākt eh, taisnīgu atalgojumu, kā stiprināt eh, sociālos partnerus, lai vienošanās par tarifiem arī tiktu īstenots dzīvē. Citiem vārdiem sakot, eh, komisārs kundze, ir nepieciešama labāka politika, pie tam ātri. Šogar kungs pusotru minūti. Paldies! Pilnībā piekrītu komis, komisijas ambīcijām, ka makroekonomiskajai un fiskālajai politikai pretim ir jāliek sociālais aspekts. Un tāpēc e, šis jaunais Eiropas pusgads un tajā iekļautais e, sociālais e, moments ir ļoti svarīgs. Uh, un eh, sociālais progress un ekonomiskais progress iet roku rokā. Bet eh, runājot par sociālā 3A reitinga definīciju, tad pilnībā atbalsta to, ka ekonomiski spēcīga Eiropa ir iespējama tikai tad, ja viss attīstās līdzsvarā, ja cilvēkiem ir darbs un sociālās garantijas. Un tomēr domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no jebkādas pārmēra likumdošanas sagatavošanas, un pie jebkura jauna likumdošanas akta strādājot, mums būtu jāņem vērā atšķirīgā situācija dalību valstīs. Protams, vienotais tirgus iedzīvotājiem sniedz vēl neredzētas iespējas, un tas nodrošina arī Eiropas konkurētspēju, un tomēr arī mums par to ir jāiestājas. Paldies! Un tagad eh, pusotru minūtu Prinska kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze, komisārs kundze, godātie kolēģi. Vēlētos visiem atgādināt, ko tad Junkers 2014. gada oktobrī visiem teica. Citēju. Es vēlos redzēt tādu Eiropu, kura iestrātos par sociālo 3A kā vienu no būtiskākajiem sociālās dzīves garantiem, bet arī ekonomiskajiem garantiem. Un mans jautājums jums, komisārs Kundze, vai jūs uzskatiet, ka, komisa, ka komisija šajā pēdējā pusotra gada laikā tiešām ir pievērsus pietiekam uzmanību sociālajiem jautājumiem, vai tomēr makroekonomiskie aspekti nav dominējuši komisijas darga, darbā? Uh, Eh, pagājušajā, pagājušā gada jūnijā Luksemburgā jūs runājāt par jaunu startu Eiropai, un jūs teicāt, jā, Eiropa ir uzsākusi jaunu gaišu ceļu. Es tomēr domāju, ka nē, sociālajie jautājumi Eiropā vēl joprojām klibo. Kāpēc tā uzskatu? Tāpēc, ka galvenais komisijas darba virzītājs spēks, spēks, un tas parādās arī Eiropas pusgadā, ir taupības pasākumi. Tas nozīmē, ka visu laiku tiek izdarīts spiediens uz visiem, lai e, ievērotu budžeta un fiskālo līdzsvaru, un tā sekas ir tas, ka e, sociālais aspekts tiek nobīdīts malā. Paldies, pusotras minūtes, Rolāna kungs. Eh, komisārs Kunde, eh, kad mm, Eiropas Savienības komisārs mm, paziņoja savu apņemšanos panākt, lai Eiropas Savienībā tiek ieviests eh, sociālais trīskāršais A reitings. Vēstījums bija skaidrs. Mm, viņš teica, ka mums ir jāpiešķir sociālām jautājumiem tikpat liela nozīme kā ekonomiskajiem. Uh, un mums ir jānodrošina eh, ekonomika, kas ir eh, sociāli noregulēta. Šī, šis te jēdziens, trīskāršais A, eh, tas dod tādu mm, orientāciju, kur, uz kur mums jātiec, kādā veidā mēs vērtēsim mūsu politikas, kas tiek realizētas lai virzītos minētā virzienā komisija varētu eh, izmantot jau esošās normas, un šeit es eh, gribu piesaukt arī tādas kredīta aģentūras eh, kā Vigio Francijā un Eris apvienotā karaliste. Uh, Lai panāktu šo trīskāršo A, ir nepieciešama likumdošana, kas būtu precīza, bet ar to vēl nepietiek. Gluži tāpat kā šo darbinieku nosūtīšanas direktīva, arī citi instrumenti ir jāuzlabo un jāinformē arī attiecīgos iesaistītos par likumdošanas pārskatu. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums, lai vairot uzticēšanos Eiropas Savienībai un arī, lai mūsu pilsoņi sāktu vairāk atbalstīt Eiropas projektu. Paldies! Paldies! Viena, viena minūte, Džentīles kundze. La politica deve offrire risposte di senso alla prepotente domanda di giustizia sociale. Tās politikas, um, kas tiek realizētas, tām būtu jāsatur arī sociālais, kom, sociāla komponente. Uh, Eh, vajadzētu aizsargāt jauniešus, vecos cilvēkus un tos, kas nav aizsargāti. Um, tāpat laikā ir nepieciešama izaugsme. Tomēr izaugsme ir jābūt tādai, kur netiek ignorēts arī sociālā taisnīguma eh, normas. Pretējā gadījumā šādi vārdi par izaugsmi nav pareizi, tā ir tā kā propaganda. Mums ir jāaizsargā cilvēki, kas ir neaizsargāti sabiedrībā, mums ir jāaizsargā šos cilvēkus. Šie cilvēki no um, dažādām nodarbinātības formām, kas pārkāpj darba tiesības. Mēs nedrīkstam pieļaut riskantas darba formas, mums ir jāatbild demokrātiski, jānodrošina sociālā solidaritāte un tiesiskums. Paldies tālāk, Sanders, Sanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. 2014. gadā Junker kungs Um, paziņoja apņemšanos panākt, lai Eiropas Savienībā tiktu ieviests uh, sociālais 3A reitings. Tā ir uh, deklarācija un arī šī debata. Un um, mūsu rīcībā tagad ir ļoti daudz idejas, uh, kas ir nepieciešams realizācijai, lai Eiropas Savienībā būtu um, šis sociālais reitings. Tomēr vēl paliek jautājums, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu šo sociālo eh, seju. Un mums ir nepieciešams cienīgs darbs, tāds, kas tiek atalgots um, cienīgā veidā. Un ir arī jāizmanto visi līdzekļi, lai integrētu um, cilvēkus darba tirgu, jāizmanto arī valodas um, dažādi elementi un aizsardzības mehānismi. Uh, Mums ir jāapbruņo pilnīgi visus bez diskriminācijas. Nu, un paralēli mums ir arī uzņēmumiem, kas ir dažādi, strādājot rūpniecībā, lauksimniecībā, citās nozarēs, visiem uzņēmumiem ir jādod iespēju eh, radīt darba vietas, um, kas saskana likumdošanas prasībām un rosina darba vietu radīšanu aiz šī treš, 3A reitinga ir, ir lozungs. Un um, šeit ir jāna arī par krīzi, kas novedusi vismaz situācija ļoti daudz mūsu iedzīvotājs. Mums Eiropā ir jāsamierina šīs pretrunas. Runātāji tiek pārtraukta un vārds tiek dot balas kungam pusotras minūtes. Paldies, komisārs kungs šie indikātori ir nepieciešami, lai mēs varētu izvērtēt mūsu virzību. Un kāda ir mūsu pārliecība? Mums ir iekšējais tirgus, kas ir brīvs, mums ir brīva pār, e, darbinieku pārvietošana, un ja nav vienlaicīgi arī konverģence sociālās, tad mēs arī apdraudam situāciju iekšējā tirgu. Un vēl es domāju, ka ja nebūs šāda konverģences, sociālās konverģences procesa, eh, tad arī Eiropas Savienība būs apdraudēta tādā ziņā, ka varētu novirzīties uz anti-Eiropas ceļu, nacionālistisku ceļu. Ir jau tā spēki, ka, kas pauž šādu viedokli, un tāpēc mums ir nepieciešama um, metode, eh, un diemžēl. Uh, nevienmēr viedokļi tiek uzklausīti padomē, bet mēs esam gatavi no parlamenta puses turpināt strādāt kopā ar jums. Mums ir jāsāk ar prioritātēm. E, mums ir jārunā par eirozonu. E, vispirms eirozonu un pēc tam visi pārējie strādāsim kopā. Teisans Kunze nevajadzētu runāt par trīsākā vārdu savienojumu, bet kā par metodi. Paldies! Tālāk Tomsa kundze, pusotras minūtes priekšsēdētāji. Ir ļoti svarīgi zināt un saprast, ka sociālie jautājumi joprojām ieņem svarīgu vietu mūsu darba programmās, un šā iemesla dēļ mēs arī uzskatām, ka šī te ideja par trīskāršo A varētu apvienot pilnīgi visus iesaistītos. Mēs šeit varētu būt gan uh, sociālās sistēmas darbinieki, gan arī izglītība, gan arī darba aizsardzība. Un ir arī jāatbalsta šī sociālā tiesība pīlāra iniciatīva. Eiropa ir kā modelis sociālo tiesību jomā un mums ir noteikti jānosargā šī mūsu pozīcija bet ir jāturpina arī uzlabot mūsu sistēmu. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas būtu vēl efektīvāka. Esmu pārliecināta, ka sociālo š, š, tiesību pīlārs ir pamatu pamats. Kas ir šajā reitinga sistēmā 3A? Un Es atbalstu arī šo jautājumu, kas ir adresēts komisijai un gaidu ar nepacietību atbildi. Paldies. Viena minūte, Zanonāto kungs. Paldies. Šī debata ir ļoti svarīga. Mēs cenšamies. Šeit pie ekonomiskā jautājuma pievienot arī sociālo rakursu. Tātad tagad mēs runājam par politisko Eiropu un arī sociālo Eiropu. Šo sociālo rādītāju vai indikātoru pieņemšana ir ļoti svarīga, bet tas būtu jā, jāveic līdzteku sociālā dialoga attīstībai. Noteikti jāiesaista arī dažādas organizācijas, kas pārstāv darbinieku tiesības. Visiem šiem pasākumiem būtu jāgarantē cienīgs, labs labas kvalitātes darbs visiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un tāpēc ir ļoti svarīgi mācīt definēt visus šos parametrus, kā arī standarts, uz ko jātiec. Tas ir jādara, lai samazinātu dažādu attieksmi pret dažādiem strādniekiem vai darbiniekiem. vienotā digitālā tirgus ietekme uz nodarbinātību arī ir jāņem vērā. Tas arī ir panākuma pamatā. Paldies, pusotras Pusotras minūtes eh, Lavrijo kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, Aizsens kundze, godējumie kolēģi. E, trīs ka šo A sociālo pilāru mēs jau diskutējam par to 2014. gada oktobrī. E, tad, kad mēs e, saklausījām šo paziņojumu par to, ka ir jāveic šo konverģenci, Eiropai ir jārada piemērs, sociālā Eiropa tā nav utopija, Un mēs, protams, nevarēsim 28 dalībvalstīs e, vienādu darba likumdošanu ieviest, bet tomēr vienādiem kritērijiem ir jābūt un vienādām normām. Eh, šāda konverģence eh, varēs palīdzēs cīnīties pret sociālo dempingu un eh, arī mēs varēsim labāk realizēt mūsu direktīvas. Es uzskatu, ka mēs šeit ļoti pareizi pieminējām šo darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskata efektivitāti, par to mēs runājām iepriekšējā debate. Mums ir jākoriģē šis teksts, kas šobrīd ir spēkā. Lai veicinātu sociālo Eiropu, mums ir jāstrādā Eiropas eh, semestra ietvarā, jāveicina sociālo eh, sociālo dialogu, tā kā bija iedomājies Žak Delors mm, manā valstī, um, Francijā, sociālu mm, valstiesības eh, arī netiek ievērotas pilnībā. Mums ir jādara viss, lai iesaistītu visus uzņēmumus šajā dialogā, lai būtu precīzāk un efektīvāk nu, mūsu darba attiecības norganizēt. Paldies, tālāk Gutieres kungs. Paldies, priekšsēdētāja, komisārs Kuļa. Pirms pusotra gada Junkera kungs mūsu uzrunājot pieminēja sociālo trīskāršo A reitingu. Es gribētu jums atgādināt, kāpēc viņš ierosināja šo ideju. Tas bija tāpēc, ka ir svarīgi mainīt attīstības dinamiku. Uh, jāpiešķir tāda sociālā dimensija pēc tiem darbiem, ko bija aizsācis Barozo kungs, un turklāt vēl krīze lika rīkoties sociālā virzienā. Šis sociālais trīskāršais A, tas nozīmē, ka mēs ieejam jaunā periodā, jaunā fāzē, un ka Eiropas Savienība būs izstrādās un vēlāk realizēs uh, jauna pieeja, bet tagad ir pagājis gads un vairāk, un mums nav laika vairs ko tērēt. Ir trīs svarīgas lietas. Vispirms minimālās algas, lai apkarotu nabadzību. Otra lieta ir jāizveido tāds kā atbalsta mehānisms bezdarbniekiem, cilvēkiem bez darba, un treškārt minimāla alga, lai izvairītos no sociālās atstumtības neiekļaušanas. Un šie trīs elementi ir ļoti svarīgi, un, eh, ja tie realizēties, tad mēs varēsim arī piepildīt šo sociālo 3A eh, vākumu. Un arī varēsim pietuvēties saturiski sociālās Eiropas radīšanai. Šodrovs kundze. Děkuji, vážená paní komisařko, já jsem... Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Ar lielu interesi klausījos jūsu skaidrījumu, eh, skaidrojumu jēdzienam eh, sociālais trīskāršais A reitings. Un tam vajadzētu atspoguļot augstos sociālos standarts, kas mums ir spēkā Eiropas Savienībā, izmantojot esošās un jaunas eh, politikas, un jūs tās nosaucāt. Es vēlos uzsvērt atbalstu, kas ir nepieciešams mūsu uh, profesionālās un privātās eh, ģimenes dzīves līdzsvarošanai. Jaunie vecāki šobrīd saskaras ar ļoti lielu slodzi. Viņiem ir jāiegulda laiks un darbs bērniem, eh, kas ir mūsu nākotne. Jautājums ir, kā tad, lai atbalst šos jaunos vecākus? Un tiem kolēģiem, kas prasa lielāku strādājošo aizsardzību un lielāku darbinieku nosūtīšanu, Es atgādinu, ka mums ir nepieciešami arī darba devēji un konkurētspējīgi uzņēmumi, un tam ir nepieciešams caurskatāma uh, un stabila eh, re, regulējušā vide. attiecībā uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu, tās pārskatīšana ir eh, jāveic tādā veidā, lai saglabātu konkurēt spēju. Saimon kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas preses relīze par eh, sociālo pīlāru aprakstīja to kā atsauces dokumentu, juridisku pēc dabas, kur atspoguļojas galvenie nozars principi Eiropas Savienībā, bet tas ne, netiks īstenos 9 no 28 dalībvalstīm. Tas liekas dīvaini, ja jau tie ir tik svarīgi principi. Uh, bet netiks piemēroti simtiem miljonu iedzīvotāju. Man gan jāsaka komisārei, labi, ka jūs, eh, komisārs Kunze eh, un Junker eh, kungs nerakstījāt desmit baušļus. Tev nebūs nogalināti, bet labi, Lielbritānijā drīkst. Nedrīkst, tev nebūs krāpt bet Polijā tas e, ir pieņemams vai fakultatīvi. Tātad, ja jau kaut kas ir ļoti svarīgs, tad tas ir jāpiemēro visiem. Jeb arī vienkārši tas ir e, kaut kāds um, teksts vienkārši, kas e, tiek izmantots, lai nomierinātu sociālistu vai kaut ko uh, Eh, tam līdzīgu. Ja jau tas ir nopietni domāts, tad kaut kur būtu jāpiemina kvalitāte darba vietām. Manā vēlēšana apgabalā Rietumidlendā ir tūkstošiem darbinieku, kuriem ir nulles eh, stundas lī, līgumi darbā. Šāda situācijas jārisina. Paldies. Vandenkendelāra kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kā viens no jaunākajiem eh, deputātiem Eiropas eh, Tautas partijā vēlos norādīt uz eh, problēmām, ar kurām saskarās jaunieši. Tam ir jābūt sociālās politikas centrā. Manāmi paudze iekšējais tirgus ir pats par sevi saprotam lieta, bet mēs esam arī lielie zaudētāji no finanšu un ekonomiskas krīzes. Manai paudzei jāsaņem signāls, ka Eiropas identitāte nav tikai brīvā cilvēku pārvietošanās, bet arī sociālā sistēma. Mēs varam nosūtīt skaidru signālu, mēs varam aktivizēt jauniešus. Skaitļi darba tirgu ir palikuši tie paši, katrs piektais jaunieci ir bez darba. Arī jauniešu iniciatīvu komisija piešķīra līdzekļus, un tas arī ļāva sasniegt kaut ko. Jauniešu bezdarbs samazinājās, bet e, tas vēl nenozīmē, ka viss ir izdarīts. Vēl daudz, kas ir darāms, jaunai darba mobilitāte ir jāsaņem atbalsts. Sociālā Eiropa ir tāda, kur visiem ir vienlīdzīgi noteikumi. Godātie kolēģi, manai paaudzei Nedrīkst vairs piemērot apzīmējumu zudusī paudze, tāpēc mums ir jāuzņemas atbildība visiem kopā. Paldies. Septiņi deputāti ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Visiem būs iespēja izteikties un vienu minūtu katram precīzi. Jazlavēckas kundze. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, cieszę się, że dzisiaj mamy okazję porozmawiać o Dāmas un kungi, Man prieks, ka varam runāt par eh, sociālās politikas trīskāršo A reitingu. Labi, ka komisārs Kundze paskaidroja, kas ar to ir domāts un kādi instrumenti ir viņas rīcībā un ko viņa plāno darīt likumdošanā. Plāns jau ir ambiciozs, bet neatbildot uz šiem jautājumiem, mēs nevarēsim to arī īstenot. Mums jāatceras, ka sociālai politikai ir ietekme uz cilvēku dzīves kvalitāti un ir nepieciešama atbildība, atbildīga rīcība no dalību valstu puses un Eiropas iestādēm. Ir jāsasniedz maksimāla kohēzija dalību valstu politikā, lai nodrošinātu pieaugušu konkurētspēju un darba tirgu jāuzlabo produktivitāte. To mēs varam panākt, mainot politiku dalību valstīs. Mēs tagad zinām, kāda ir izaicinājuma Un mums ir nepieciešams īstenot e, jaunus, e, ieviest jaunus elementus darba tirgus politikā. Paldies! You have the floor. Uh, thank you very much. Ordas kundze, paldies. Priekšsēdētāji, es aicinu komisāru skundzi iepazīties ar diviem ziņojumiem, kas nonāks parlamentā drīz. Uh, nabadzības apkarošanas mērķu sasniegšana, kur es sagatavoju atzinumu, un e, nabadzība no sievietes perspektīvas. Mums ir nepieciešams spēcīgs stimuls, lai mēs sasniegtu šo nabadzības apkarošanas mērķus, un ir jākoncentrēs uz sociālo aspektu Eiropas pusgada programmā, pievēršot īpašu lomu dzimumu vienlīdzībai. Un to es saku atceroties to, ka šodien ir starptautiskā sieviešu diena. Sievietes saskaras ar eh, nesamērīgi augstu risku nonākt nabadzībā vai sociālā atstumtībā. Eiropas Savienībai ir potenciāls izveidot sociāli taisnīgu un vienlīdzīgu Eiropu, bet mums ir jācīnās pret dzimumu nevienlīdzībām, ja mēs vēlamies šo vīziju padarīt par realitāti. Paldies! Marijas kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Junkera sociālais trīskāršais A reitings ir izgāzies. Bezdarbs visā Eiropā, nabadzība visā Eiropā, augsts bezdarba līmenis jauniešu vidū, 25% bezdarbs tikai Grieķijā vien. Ja jau tiešām vēlaties atbilstošu sociālo politiku, tad mums ir nepieciešams vismaz trīs lietas. Minimālā sociālā alga, minimālā Eiropas alga un minimālais bezdarba pabalsts jo savādāk mēs nevaram sasniegt mērķus, ko esam uzstādījuši. Kas attiec uz Lielbritāniju un tās palikšanu vai nepalikšanu Eiropas Savienībā, tas viss sarauj Eiropas Savienības sociālo struktūru kas notiks ar tiem eh, Lielbritānijas pilsoņiem, eh, kas strādā Eiropas Savienībā, kādas viņiem būs tiesības, ja Lielbritānija izstāsies. Tā, tad jau šeit būs pamats diskriminācijai. Gracias, presidenta. Estimados colegas, con este... Paldies, priekšsēdētāji, saka Gonzāles Peņas. Un izskatās, ka jūs eh, komisijā cenšaties mūs eh, pūst miglu acīs, vai šis sociālais eh, trīskāršais A reitings ir kaut kas īsts, ja tas ir pilnīgi izdomāta lieta. Šeit ir jāpatur prātā arī taupības pasākumi. Katrā ziņā jauniešu garantijās eh, ir eh, kaut, kaut kas vismaz sasniegts. Un par trīskāršo A reitingu, acīm redzot, šeit ir domāts par kapitālu, tikai kam gan nāks pa labu šie pasākumi, diez vai iedzīvotājiem. Nu, nodarbinātības vai darba vietu kvalitāte ir vismaz tikpat svarīga, cik šo darba vietu skaits, kas tiek izveidots. Runātāji tiek pārtraukti. Hetman kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. 2014. gada oktobrī priecīgi uzklausīju komisijas priekšsēdētāja Junker kungs sacīto sociālo trīskāršā reitingu. Es atbalstu harmonisku ekonomisko izaugsmi Un tas ir iespējams tikai ar paralēlu rīcību, uzlabojot sociālo situāciju un nodarbinātību iedzīvotājiem. Bet sociālajam reitingam ir jābūt kaut kam vairāk kā tikai uh, eh, ideāli paziņojumam. Es piekrītu pirms manis runājušiem, ka mums ir nepieciešams konkrēts plāns, kā nonākt pie šī trīskāršā reitinga. Pirmkārt, jau mums nepieciešams noteikt skaidrs un viegli izmērāms uh, indikātors, kas ļaus mums e, saprast, kāds ir progress. Skaidrs, ka pasākumiem šajā plānā ir jābūt uz, attiecināmi uz visu Eiropas Savienību, nevis tikai uh, uz Eirozonu. Mikro. Es gribēju runāt par šo bēdīgi slaveno brīvo konkurenci un, un kā to saist sociālā progresa. E, jāsaka, ka šodien šī konkurence nav ne brīva, ne efektīva, jo ir konkurence tālāk darbinieku nosūtīšanas direktīva e, rada vairāk problēmas nekā risintās, piemēram, ir lauksaimniecības jomā kon konkurences izkropļošana ir konstatēta. Tas ir saistībā ar šo nosodīšanu direktīvu un arī lauksaimniecību, tāpēc tagad ir krīze. Ir nepieciešams harmonizēt Eiropā eh, šo jautājumu. Ir nepieciešama ļoti stingra sociālā likumdošana, ir nepieciešams harmonizēt arī fiskālo likumdošanu. Uh, jo, jo Eiropā ir gan sociālās, gan fiskālās problēmas. Paldies, Polčakungs. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl hovořit původně o... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos par kaut ko citu sākotnēji runāt, bet iepriekšējais runātājs um, rosināja man mainīt uh, viedu, uh, ko es sacīšu. Tieši pretēji dzirdētājiem produktivitātes kāpinājums e, uzlabos arī sociālo situāciju. Tas nav pats par sevi saprotams, ka ekonomiski spēcīga Eiropa spēs nodrošināt e, labāku sociālo aizsardzību, kas attiec uz dalību valstu vajadzībām. Atšķirībā no iepriekšējā runātājs uzskatu, ka ir svarīgi atstāt dalību valstīm manevrēšanas iespēju. Lielākais draudz sociālajiem standartiem ir tāda situācija, ka mēs pārāk sīki, detalizēti likumdošanā visu atrunāsim un nedosim dalību valstīm nekādu iespēju kaut ko darīt. Paldies, un tagad uh, došu iespēju komisārai Taisenai atbildēt uz debatēs dzirdēt. Vēl, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. We hebben heel veel opmerkingen gehoord. Gribētu pateikties eh, par šo bagātīgo debati. Es dzirdēju ļoti daudz eh, dažādu komentāru. Jūs atbalstījāt šo trīskāršā A ideju, eh, kas radīs daudz ar vietas, un jūs ļoti pareizi citējāt to, kas ir jāpieņem, likumdošanas akts, kas pie kā vēl jāpiestrādā un, un kas ir jāvirs tālāk. Un mums ir jāatzīmē, ka arī jūs stāstījāt par krīzi, ka krīze ietekmē arī nabadzības mm, pieaugumu, un tāpēc eh, ir jācīnās gan pret nabadzību, gan arī pret jauniešu bezdarbu, kas diemžēl ceļas. Tātad ir ļoti daudz vēl darāmā, ir jādara viss, lai jaunieši varētu atrast darba vietas, pagaidām viņi nevar atrast. Uh, Ehm, mēs arī cīnāmies pret ilgtermiņa bezdarbu, šī situācija nav pieņemama un mēs strādājam darba tirgu. Mēs saprotam, ka darba tirgus ir ļoti fragmentēts, eh, tomēr mēs to nevaram pieņemt. Un vēl mēs arī gaidām un plānojam vairot mūsu centienus. Mēs zinām, kādi ir mūsu izaicinājumi. Protams, krīze, pēc krīzes nekas nav beidzies, parādījušies atkal jauni izaicinājumi un atkal ir konkurence un darba tirgus situācija, atkal jauni izaicinājumi. Mums ir jāizpēt arī demografiskā situācija, ģimenes struktūras, arī dažās tendences iedzīvotājos, e-, ekonomiskais stāvoklis, um, darba tirgus tirgus, digitalizācija un tā tālāk ir ļoti daudz dažādi jaunievedumi, jaunas tendences, arī biznesa modeļi, un tas viss ir jāņem vērā, lai mēs varētu dot arī labu atbildību uz to, kas mums būtu jādara sociālās politikas jomā, lai mēs varētu dot vislabāko aizsardzību tiem, kam šāda sociālā vajadzība ir nepieciešama. Eh, katrā ziņā man jāatgriez atkal pie darba tirgus situācija. Mums ir jācīnās kopā par dažādām nevienlīdzības formām, un šeit galvenais ir konverģence, jo, eh, ja ir nevienlīdzība, tad tiek apdraudēta arī ekonomiskā izaugsme, zūd perspektīvas izjūta, un tāpēc eh, ir nepieciešama konverģence. Uh, Es um, saprotu, ka varbūt uz šo jautājumu nav viegli atbildēt. Mums ir nepieciešams vienādas iespējas, vienāda piekļuva darba iespējām. Šeit ir dažādas kompetences. Kā jau es teicu, vispirms ir jaunieši, jānodrošina izglītošanās iespējas, arī kompetences celšanās. Un um, arī jāuzlabo mm, sociālā aizsardzība Tas viss mm, nedēļ kaut kādiem formāliem iemesliem, bet tas viss ir jādara ļoti efektīvi, jo līdz ar to mēs apkarosim arī riskus un darba apstākļiem ir jābūt cienīgiem un atbilstošiem cilvēku cilvēciskiem darba apstākļiem. Uh, Um, ir dažādas uh, dalībvalstis, bet visiem mums ir jāstrādā kopā, jāveido šis um, vieni, vienotais redzējums, tādā veidā mēs dosim kopīgu atbildi uz visiem šiem izaicinājumiem. Un um, Tāpēc um, šis ir tāds jautājums, kur mums ir eh, jāņem iedvesma no mūsu kopējā darba. Bet, protams, mums ir nepieciešami arī sociālie partneri. Bez viņiem mēs nevaram diagnosticēt situāciju, un bez viņiem mēs nevaram atrast arī risinājums eh, kā arī uz vietām realizēt, mēs varam tikai sadarbojoties ar sociālajiem partneriem. Uh, Tātad kopīgiem spēkiem ar um, sociālajiem partneriem, ar atbildīgām politiskām personām. Un es aicinu pilnīgi visus izpētīt visus šos dokumentus, par kuriem mēs runājam šodien. Jāiepazīstās ar to visu ļoti uzmanīgi. Es jau jums skaidroju, ko mēs domājam par šo Eiropas sociālo tiesību mm, pīlāru mums tiešām ir ceļš priekšā mūsu kopējais darbs, lai veido šo sociālo pīlāru. Uh, mums ir divi dokumenti, tie ir tādi komisijas darba dokumenti, kur, mm, kur mēs esam izpētījuši visas tiesība normas, primāra, sek sekundārā, starptautiska, esam izpētījuši visus instrumentus, finansiālus un citus, kas ir mūsu rīcība. Mums ir jāizmanto tas, kas mums ir, un visām dalību valstīm arī rūpīgi jāstrādā pie šiem instrumentiem, un eh, mūsu dokumentā ir arī veikta ļoti padziļināta analīze ko mēs varētu darīt. Un es šeit griežos arī pie valdībām, pie e, sociālajiem partneriem, pie ekonomiskā un sociālo lietu komitejas. E, strādāsim visi kopā. Mums ir nepieciešams vienots skacījums, vienots plāns, lai mēs varētu skaidri e, saprast šo Eiropas ceļu, kā Vanderkenden kungs teica, ka mums jāvirzās uz sociālo Eiropu, kur visiem būs laba dzīve. Un ir jāņem vērā arī mm, sociālā tirgus ekonomika. Un sociālais mm, trīskāršais A reitings ir ar vēstījumu. Tas noteikti norāda uz ekonomisko izaugsmi, bet sociālai izaugsmei ir jāraksturojas ar darba vietu radīšanu, un darba vietām ir jābūt ar augstu kvalitātu un jānodrošina laba aizsardzība. Um, pretējā gadījumā tam nav nekādas jēgas, um, un tas ir mūsu kopīgs uzdevums. Mums jāiesaistās pilnīgi visiem kopīgiem spēkiem, jāķeras pie šī darba, un lai panāktu mūsu rezultātu rezultātu mums ir jāspēj izveidot šo sociālo pīlāru, sociālo tiesību pīlāru. Es mm, arī konstatēju, ka mm, pēc šīs debates mums ir vienāds skatījums mm, un mums ir vienāds skatījums par to, ka Eiropa bez sociāla aspekta nevar eksistēt. Mēs strādājam Eiropas Savienības labā Es eh, jau jums teicu, ka ļoti daudz sagatavošanas darbi jau ir izdarīti, un mums ir jāturpina un jāveido sociālā nākotne visiem kopā. Un, ja mēs redzam kopā, tad būs arī pozitīvs rezultāts Un kopīgiem spēkiem mēs izveidosim Eiropu, kur mums visiem būs ļoti uh, laba mm, dzīve. Uh, Ehm, dažreiz ir kaut kādas kļūdas, daļa jaunības vai citādi, bet eh, mums no šīm grūtībām ir jāmācās un jāstrādā efektīvi, jādomā ir sociālie jautājumi. Un paldies priekšsēdēt par šo debati un es gaidu arī mūsu nākamo sadarbību ar jums visiem kopā pie šiem jautājumiem. Paldies, komisārs kundze, par jūsu piedalīšanos eh, tikko beigtajās debatēs, un tagad eh, aicināšu Jaurovas kundzi ieņemt jūsu vietu, un tad pāriesim pie nākamā jautājuma izskatīšana. Euh, šķiet, ka visi ir šeit, un, un mēs varam turpināt uh, darbu, mēs varam ķerties pie